il presidente. Buongiorno. Buongiorno. Labdien, cienījamie kolēģi un kolēģis, atsākam sēdi. Vispirms sniegšu informāciju. Atbilstoši reglamentam ir paredzēta attiecībā uz Jonis Lagos eh, sankcija par to, ka viņš traucēja sēdi 29. janvārī 2020. gadā, izmantojot eh, aizvainojošu valodu un eh, saplēsa arī lapu, kas simbolizēja valsts nacionālo karogu, un sots būs atskaitījums septiņu dienu Um, atalgojumam un uh, četras dienas, sākot ar šodien, 11. februāru, viņš uh, tiek uh, astādināts no zinām amatu pildīšanas, un šis lēmums tiek paziņots, un viņš var izteikt savu apelācijas prasību pret šo lēmumu. Uh, atbilstoši reglamentam. Jūs esat saņēmuši pagājušās eh, sēdes protokolu vai ir kādi vērojumi iebildumi? Ja nē, tādā gadījumā mēs apstiprinām šo eh, protokolu. Darba kārtībā mums tagad ir paredzēts Mavridis kunga ziņojums par Eiropas centrālās bankas 2018. Eh, gada pārskatu un nekavējoties dodu vārdu referentam Mavrides kungam. Un Sveicu arī uh, mūsu viesus zālē Lagardas kundzi un komisāru, Dombro, komisāru Dovgru, Dombrovska. Labdien jums! Mavridis kungs, jums tagad vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ķeršos tieši uzreiz pie ziņojuma. Šis ziņojums satēlo labi noteiktās attiecības Eiropas parlamentam ar ECB. Uh, Eiropas centrālo banku. Šāds ziņojums ir galvenais instruments, lai paustu mūsu nostāju attiecībā uz ECB politiku, uh, attiecībā uz uh, cenu stabilitātes noturēšanu un eirozonas ekonomikas stiprināšanu. Tādā veidā nodot pie labākas ekonomiskās konverģences. Uh, laika grafiks šeit ir svarīgs. Šis ziņojums ir pirmais jaunajā likumdošanas termiņā un pēc jaunā ECB prezidenta ievēlēšanas, un tāpat arī, kā priekšstādātājs jau nu pat teica, mums ir liels prieks jūs redzēt šodien mūsu mūsu vidū, Lagardas kundze. Ziņojumā ir likts uzsvers uz pašreizējām ECB politikām, turpmāko ECB politiku un rīcību cīņā pret klimatiskajām izmaiņām. Paredzot Eiropai spēcīgāku globālu lomu par monetāro politiku, ECB darbības 2018. Eh, gadā un to ietekme uz eirozonas ekonomiku, nu, te mēs eh, pozitīvi vērtējam ECB lomu nodrošinot eiro stabilitāti. Nestandārta monetārās politikas pasākumu, ko izvērsusi ECB, tas ir devis ieguldījumu ekonomiskā situācijas uzlabošanu, labākos finansēšanas apstākļos un e, ir mazinājušās likmes e, dažādu aktīvu produktu klasēm. Tāpat uzsveram, ka zemes vai negatīvas procentu likmes dod iespējas patērētājiem, uzņēmumiem, tāpat laikā arī MVU strādājošiem aizdevumu ņēmējiem, kuriem tad ir izdevīgāk šī spēcīgā situācija, attiecīgi ir zemāka arī bezdarba situācija un zemāks kredīta izmaksas. Mēs tāpat laikā lūdzam, lai ECB turpina uzraudzīt potenciālos riskus tās bilancē tāpat arī negatīvās tendences attiecībā uz uzkrājumu veicējiem, tāpat rūpēties par pensiju un apdrošināšanas schēmām. Tāpat laikā mēs eh, tomēr gribam paust zināmas bāžas, ka pēc eh, īsas tādas ekonomiskās eh, mm, uzlabošanās par 1,1 IKP punktu ekonomiskā izaugsme ir samazinājusies, un tāpēc mums ir nepieciešams saglabāt likviditātes situāciju un arī monetāro politiku. Ilgspējīgs izaugsmes nodrošināšanu mēs nevaram palākt tikai ar monetāro politiku. Ir nepieciešama arī atbilstoša fiskālā politika blakus tam. Tāpat piekrītam arī EKB, ECB prezidentas eh, Lagardas kundzes paziņojumam, ka ECB monetārās politikas ietvara mērķis eh, ir eh, saulēcīgi definēts, un tas ir jāpilda organizējot publiskas organizācijas, iesaistot arī parlamentu. Svarīgs punkts, kas minēts šajā ziņojumā, ir Eiropas centrālo banku sistēmas ekspertu grupas secinājums par zemu algu izaugsmi. Uh, tā tad nav sasaistīta algu izaugsme un darba tirgus uh, apstākļu uzlabošanās. Līdz ar to nodarbinātības likme 2019. gada augustā bija 6,2% Eiropas Savienībā, 7,4% Eirozonā. Tātad tas ir zemākais rādījums, kurš 2008. gada jūlija bet šis nodarbinātības eh, situācijas pasliktinājums eh, nav atspoguļojies eh, darba alga izaugsmē. Tālāk eirozonas nozīme stiprināšana. Tur ir nepieciešami pareizie struktūrālie nosacījumi, nepieciešams padziļināt Eiropas monetāro savienību, jāpabeidz banku savienība ar noguldījumu apdrošināšanas skēmu un jāpabeidz kapitāla savienība. Īpašs uzsvars tiek likts cīņai pret klimatiskajām izmaiņām un Parīzes līguma mērķu īstenošana. Mēs uzsveram, ka ECB ir uh, pilnīgi saistošs, par, saistošs Parīzes vienošanās, un tam ir jāatspoguļojas ECB darbā īstenojot uh, Um, attiecīgas uh, politiskās nostādnes. Mēs uzsveram arī citus aspektus, kas ir saistīti ar ECB politiku saistībā ar Brexitu, kapitāla tirgus savienību, kriptoaktīviem, nepieciešamību uzlabot monitoringu un nodrošināt visaptvērošu regulējošo ietvaru ņemot vērā, cik tas ir svarīgi makro un um, mikro uzņēmumiem Eiropas Savienībā, jānodrošina to piekļuvi kredītiem, jānodrošina reālās ekonomikas finansēšana vairāk. Mēs pozitīvi vērtējam, kā tiek, eh, tiek stiprināts šis atbildīguma princips Mario Draghi vadībā, un mēs uzsveram, ka šis eh, atklātības un uzticamības dialogs ir jāturpina. Un vēl pēdējais komentārs. Ir ārkārtīgi svarīgi formulēt mūsu monetāro politiku, bet tāpat laikā arī komunicēt to mūsu pilsoņiem, jo viņiem ir jāspēj saprast to, cik svarīga ir eh, šīs politikas ietekme uz viņu dzīvi. Gribu sveikt un pateikties visiem ēnu referentiem par konstruktīvu, auglīgu sadarbību sarunu laikā, un es ceru, esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments un ECB, eh, ka mm, abām iestādēm ir kopīga mērķi. Tas, ir eh, mūsu, tas arī bija mans mērķis, izstrādājot šo ziņojumu, uzlabot mūsu pilsoņu dzīvi, palākot reālu ekonomisku konverģenci un stiprinot Eiropas Savienības lomu, jo tā ir mūsu kopējās mājas. Paldies, priekšsādātāji! Paldies uh, referentam Mavrīdis kungam un tagad uh, dodu vārdu Lagardas kundzei lūdzu. Grazie mīļai, senjor prezident. Liels paldies, priekšsēdētāji. Monsieur le Président, Monsieur le... Priekšsēdētāji, komisijas vicepriekšsēdētājs, godāmais referents Mavrīdis, godāmie parlamenta deputāti. For... Man ir liekas, eh, liels prieks pirmo reizi piedalīties eh, plenārsēdē un runāt par rezolūcijas projektu par ECB igadējo ziņojumu 2018. gadam. Eh, neatkarīgums un atbildība - tās ir monētas divas puses ECB, un viena nevar pastāvēt bez otras. Tieši tāpēc ECB saikne ar Eiropas parlamentu ir tik ļoti svarīga. ECB gadējais ziņojums ir centrālais elements šajā attiecībās un parlamentu rezolūcija un attiecīgi parlamentu paustais viedoklis veidos mūsu labo dialogu, attīstīs tālāk. Sāku darboties ECB burtiski tikai simts dienas atpakaļ. Es lāsu šīs rezolūcijas projektu ar īpašu interesi. Un uh, mani pārsteidza, ietekmēja tas, uh, cik uh, vienots ir uh, vērtējums par daudziem izaicinājumiem, kas ir Eirozonas un ECB priekšā. Un es jutos tieši tāpat, uh, kā jūs, kā uzklausot jūs teikto, referentu kungs. Šo izaicinājumu universālais raksturs un nepiec, tas raksturo, ka mums nepieciešams turpināt dialogu. Šodien gribu likt uzsvaru uz uh, diviem tādiem bažu jautājumiem, kas izriet no šīs rezolūcijas projekta pirmām kārtām. Uh, monetārās politikas loma pašreizējā ekonomiskajā vidē un numur divi - struktūrālie izaicinājumi, ar ko saskaras eirozonas ekonomika. Eirozonā izaugsmes dinamika ir uh, palēninājusies sākot uh, ar 2018. gadu, tāpēc, ka palielinājās neskaidrība globālā mērogā, bija arī vājāka starptautiskā tirzniecība uh, izaugsmes šāda mazināšanās eh, lika spiedienu uz cenām, inflācija bija zem vidustermiņa prognozēm. Tātad, ņemot vērā šo eh, ainu, ECB valde ir darbojusies ļoti apņēmīgi, lai nodrošinātu ceļu stabilitāti, kas arī ir tas mandāts, kāda mums eh, paredz ECB līgums. ECB monetārā politika kopš 2014. gada paļaujas uz uh, četriem elementiem, balstās četriem elementiem. Tātad kopš 2014. gada uh, negatīva procentu likme, aktīvu iepirkšana, uh, tālākas vadlīnijas un koncentrētas, koncentrēta aizdošanas pasākumi. Tas viss ir ļāvis saglabāt pozitīvus aizdošanas apstākļus, stiprināt pašmā ekonomiku un pēdējā laikā Tas ir pasargājis Eirozonas ekonomiku no dažādām negatīvām globālām ietekmēm. Mūsu politikas stimuli ir uh, veicinājuši ekonomisko izaugsmu, tā tad ir iegūts vairāk darba vietas un augstākas algas Eirozonā dzīvojošiem pilsoņiem. Kā jūs nu pat minējāt, uh, referenta kungs, Eirozonā uh, ir nodarbinātības likmes palielinājums, nodarbinātības rādītāja palielinājums 7,4% zemākais kopš 2008. gada. Tāpat arī algas, kam jūs pieskārāties, ir palielinājušās vidēji par 2,5% pirmajos uh, trīs ceturkšņos 19. gadā, kas ir būtiski virs uh, ilgtermiņa vidējā, tātad 2,5% palielinājums. Bet monetārā politika uh, nevar un nedrīkst būt eh, vienīgā. Jo ilgāk eh, būs šādi pozitīvāki pasākumi, jo lielāks pastāv risks, ka var rasties arī dažādas blakus ietekmes. Mēs pilnībā esam pārliecināti, ka zemo procentu likmi videi ir ietekme uz eh, uzkrājumieņēmiem, aktīvu novērtējumu, risku uzņemšanos un mājokļu cenām. Mēs cieši uzraugam iespējos negatīvās eh, blaknes, lai nodrošinātu, ka tās nenomāc to pozitīvo ietekmi, kāda ir bijusi mūsu pasākumiem. Tātad attiecībā uz nodarbinātību un algu palielinājumu. Valda nolēma, piemēram, ieviest jaunu režīmu, lai regulētu Eiros sistēmas eh, aktīvu rezerves citas politikas, un tas ir fiskālie pasākumi un eh, struktūrālie politikas pasākumi, arī tiem ir jāspēlē sava loma. Šīs politikas var veicināt produktivitātu un izaugsmi un eh, veicināt šo potenciālu. Tāpēc uh, arī tas, nu, tas raksturo mūsu pasākumu efektivitāti. Kad procentu likmes ir zemas, tad fiskālā politika var būt ļoti efektīva. Tā var dot atbalstu eiro zonas izaugsmas ātrumam, kas savukārt intensificē uh, cenu uh, spiedienu un rezultātā noved pie augstākām procentu likmēm. Eiropas zaļais kurs un nacionālās iniciatīvas, lai finansētu ekoloģisko pārēju, tas varētu arī stiprināt šo dinamiku nodrošināt ilgspējīgāku un spēcīgāku izaugsmi. Eiropas parlamenta rezolūcijas projekts par ECB gadējo ziņojumu uzsver trīs struktūrālas attīstības tendences uh, ECB operatīvajā vidē - digitalizācija, klimata izmaiņas un ekonomiskās un monetārās savienības uh, arhitektūru. Es gribētu izmantot sev atlikušo laiku, lai pavisam īsi parunātu par šiem trīs aspektiem. Digitalizācija un klimatiskās izmaiņas. Eh, tas neradās Eiropā, tā, tās ir globālas parādības, un tās negaidīs, lai mēs sagatavotos. Šīs parādības mūs skars, vai nu mēs būsim gatavi tām vai nē, tāpēc mums ir jāsagatavojas pēc iespējas labāk. Un šādā noskaņojumā ECB arī novērtē tehnoloģisko attīstību, iespējamās ietekmes attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem un uh, finanšu stabilitāti. Un uh, mēs arī domājam aktīvi par dažādām inovācijām. Mēs esam izveidojuši Eirozonas uh, darba grupu, lai izpētītu dažādas problēma jautājumas un iespējas, kas saistās ar centrālo banku digitālās valūtas iespējām un skatīties, kā tas viss varētu darboties praksē. Mēs it īpaši gribam novērtēt, vai centrālo banku digitālā valūta, vai tai varētu būt eh, tāds konkrēts nolūks mērķis attiecībā uz eh, pārējo sabiedrību, un vai tas varētu atbalstīt ECB mērķis kopā ar, piec, kopā ar piecām citām centrālām bankām un ar starptautisko norēķinu banku kopā. Mēs veiksim informācijas un pieredzes eh, apmaiņu un izveidosim tādu kopīgu darba grupu attiecībā uz šo digitālo valūtu. Digitālo valūtu. Klimatisko izmaiņu jomā arī mums ir jāintensificē darbs, un ne tikai tāpēc, ka mums tas rūp kā pasaules pilsoņiem. Tāpat kā digitalizācijas jomā, arī klimatiskās izmaiņas skār to kontekstu vidi, kādā darbojas centrālās bankas. Tāpēc mums ir ļoti ātri jāņem vērā arī šis aspekts un jāiestrādā mūsu bankas darbībā. ECB jau ir spērus soļu šajā virzienā. Pirmām kārtām mēs strādājam, lai paplašinātu savas zināšanas par klimatisko izmaiņu ietekmi uz ekonomiku un lai nodrošinātu, ka mm, šī ietekme labāk atspoguļotos mūsu ekonomikas analīzē, mūsu modeļos un prognozēšanas metodēs. Otrām kārtām Caur finansiālā stabilitātes uzdevumiem ECB uzraudzības sistēmas, sistēmiskie riski, kas iziet no klimatiskajām izmaiņām un pārēj uz CO2, ekono, CO2 brīvu ekonomiku tiek plānota. Šis darbs mums ļaus novērtēt, cik labi Eiro, Eirozonas banku sektors ir spējīgs stāvēt pretī šiem klimatiskiem izaicinājumiem un riskiem. Un visbeidzot, ECB ir spēlus soļus, lai uh, saskaņotu savus aizdošanas in iniciatīvas ar Parīzes mērķiem. Mēs esam nolēmuši pāriet uz zemu CO2 indeksu un izvērtēsim, ko mēs vēl tālāk varam darīt savās tirgus operācijās. Stratēģijas pārskats, ko uzsāka ECB, valda pagājušā mēnesī. Uh, izvērtēs to, cik ātri digitalizācija un eh, draudi vidas ilgspējībai, kā tas viss iet kopā ar digitalizāciju, izvērtēsim arī finanšu struktūras un kā tas viss kopā ir mainījis to vidi, kurā darbojas monetārā politika. Stratēģiskais pārskats. Tajā mēs izskatīsim visus ECB politikas ietvaru aspektus. Mums ir jādomā par to, kā mēs labāk varam nodrošināt, eh, veikt savu darbu ECB cenu stabilitātes jomā. Šī procesa ietvaros mēs konsultēsimies ar sabiedrību, uzklausīsim sabiedrības viedokļus, eh, vēlmes, cerības un bažas. Darīsim to ļoti atklāti. Mēs ļoti cieši strādāsim arī ar tiem jaunajā parlamentā, kurus tieši interesē un kurus tieši satrauc šie jautājumi, un šo darbu jau mēs esam uzsākuši. Tā, tad līdz šim runāja par ECB, bet tāpat laikā ir jāatzīst, ka digitalizācija un klimatiskās izmaiņas ir eh, tādas universālas parādības, kas skar mūs visus Eiropā, visā pasaulē. Bet uh, Eiropa ir tādā unikālā pozīcijā, lai risinātu šos problēmu jautājumus. Mums ir jāizmanto kopīgas garantijas un stimuli, Un tad eh, kopējais eh, tirgus varēs eh, piedāvāt jaunas iespējas tirgus modernizācijai. Eiropai jāizmanto šis potenciāls savos centienos izveidot efektīvu sistēmu. Important... Bet ļoti būtisks pilārs Eiropas reakcijā uz globālo pasauli Eh, ekonomiskā savienība, to mēs nedrīkstam aizmirst, un Eiropas parlamenta kā līdzlikumdevēja loma, lai panāktu pareizos procesus, to mēs nedrīkstam par zem novērtēt. Pēdējos gados eirozonas arhitektūra ir būtiski attīstījusies, bet, kā jūs zinat, daži ļoti būtiski elementi joprojām iztrūkst vai arī ir nepilnīgi, kas eh, traucē nodrošināt pilnu potenciālu eirozonas pilsoņiem, un tāpēc ECB ir eh, veicinājusi un arī turpinās to darīt un aicinās panākt eh, pabeigtāku ekonomisko un monetāro savienību. Pavisam ātri gribētu atgādināt, ko es ar to domāju. Tātad tā ir pilna banku savienība, kurai pamatā ir kopīga noguldījuma apdrošināšanas schēma, tas ir, tā ir patiesa kapitāla tirgus savienība, kas eh, dod investīcijas produktīvam un efektīvam pielietojumam, un tā ir eh, stabilizācijas eh, funkcija, kas ir tāds kā aizsardzības pīlārs tad, ja notiek kaut kādi šoki satricinājumi. Izturīgāka ekonomiskā un monetārā savienība ar šiem elementiem palīdzēs ne tikai aizsargāt mūsu dzīves standartus no negatīvām tendencēm, bet tas atbalstīs un stiprinās Eiropas ietekmi pasaulē, padarot eiro pievilcīgāku Mm, globālā mērogā. Tāpēc noslēgumā gribētu uzsvērt šo problēmu kopīgo, kopīgās iezīmes. Tas viss, par ko es runāju, nozīmē, ka visām pusēm jādara savs darbs, lai Eiropa varētu darīt to labāko savu pilsoņu vārdā, ko tā spēja. Tātad tā ir arī ECB, kur ar savu mandātu ir gatava spēlēt savu lomu. Kā es teicu, šo izaicinājumu universālais raksturs arī uh, tikai parāda, ka ir nepieciešams turpināt dialogu starp ECB un Eiropas parlamentu, un šādā noskaņojumā es uh, ar nepacietību gaidu um, viedokļu apmaiņu, kas mums notiks šajā pēcpusdienā. Lielas paldies! Paldies Lagardas kundzei! Kā, un uh, dod vārdu Dombrovska kungam, lūdzu. Uh, Godātais uh, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, godātā ECB priekšsēdētāja, godātie deputāti, man ir prieks uh, piedalīties uh, šīs dienas diskusijā par ECB uh, gada pārskatu. ECB ir uzsākusi savas monetārās politikas stratēģijas pārskatīšanu. Uh, janvāra beigās, 29. janvārī, un pateicos Kostas Mavrīdes kungām, ekonu komitejas deputātiem par paveikto darbu. Mēs kopumā atbalstam ziņojumā izteiktās nostādnes un ir ļoti svarīgi nodrošināt ECB neatkarību, lai garantētu cēnu stabilitāti. Un Tas viss ir saistīts ar, arī ar demokrātisko pārskatu atbildību. ECB īstenotā atbalstoša monetārā politika nav pietiekama, lai nodrošinātu izaugsmi un ceru stabilitāti Eirozonā, bet ir nepieciešams arī struktūrālās reformas atbalstoša fiskālā politika Tas ir nepieciešams, jo Eiropas ekonomiska uh, turpina pieaugt, bet uh, pieauguma tempi ir uh, palēninājušies. Uh, tas ir saistīts ar arī tā skaitā tirzniecības politiku un minēšu atsevišķu punktus, kas ir svarīgi komisijas politiskā darba kārtībā. Uh, Komisija ir paziņojusi, ka tās prioritāte ir Eiropas zaļais kurs pārēja uz oglekļa neitrālu ekonomiku. Ir nepieciešama standartizācija, uh, investīcijas, reformas, sadarbība ar sociāliem partneriem, starpdarbība starptautiskā mērogā. Mēs piekrītam ECB secinājumiem par to, ka ar klimata pārmaiņām saistīt finansiālu riski var kļūt sistēmiski, ja netiek atbilstoši pārvaldīts. Tālāk ilgspējīgu finanšu darba kārtība. Mēs esam paredzējuši līdz uh, rudens sākumam izstrādāt atbilstošu uh, ilgspējīgu finanšu stratēģiju par to, kā ņemt vērā šos riskus finanšu sistēmā un arī par to, kā eh, palielināt publisko un privāto finansējumu ilgspējīgām investīcijām. Runājot par mūsu ekonomikas pārvaldības ietvaru, mēs izvērtēsim mūsu noteikumu eh, efektivitāti izvirzīto mērķu sasniegšanai. Finanšu stabilitāte ir svarīga izaugsmai un darba vietu radīšanai kā priekšnosacījums, bet ir jādarbojas vēl efektīvāk. Tāpat mēs atbalstam aicinājumus pabeigt kapitālu tirgus savienības izveidu un banku savienību, tā skaitā Eiropas noguldījumu garantijas sistēmu. Un tādēļ mēs pozitīvi vērtējam uh, parlamenta aicinājumu ECB un visām iesaistītajām pusēm šajos projektos. Mēs arī uh, strādājam pie pārvaldības un uh, maksāt nespējas uh, tiesību aktiem. Tas ir svarīgs, lai paveiktu Banku Savienības izveidi un krīzes pārvaldību. Uh, mūsu darbs pie uh, kripto aktīviem ir svarīgi uh, attīstīt uh, uh maksājumu sistēmu, lai uh, arī par realitāti kļūtu tūlītēji uh, maksājumu sistēma un ir jāsadarbojas ar visām iesaistītām pusēm, lai uzlabotu uh, maksājumu efektivitāti un lai tos padarītu ātrākus un lētākus. Ir uh, izveidojusies aktīva sadarbība, konstruktīva sadarbība starp ECB un Eiropas parlamentu pēdējo gadu laikā. Paldies eh, Dombrovskungam. Tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvis un Ferberkungs. Eh, pusotra minūte tautas partija. Paldies priekšsētāji. Uh, eh, priekšstādātājs kundze, priekšstādātāja vietnieku kungs, godātie kolēģi. Lagards kundze, jūs ļoti labi saprotat, laikam, vācu valodā. Tad es sirsnīgi pateicos jums par to, ka esat pie mums ieradusies. Uh, uz pirmo tikšanos kā ECB priekšsēdētāji. Mēs ekonomikas un monetārajā komitejā norādām, ka ir jārūpēs ne tikai par monetāro stabilitāti, bet jāīsteno īstens eh, dialogs ar Eiropas parlamentu un pateicamies jums, ka jūs esat gatavi to īstenot, to jūs esat apliecinājusi. Ar uh, uh, monetāriem pasākumiem ir uh, nodrošināts papildu laiks, uh, kas ir nepieciešams dalībvalstīm, lai veiktu sagatavošanas darbus uh, grūtiem uh, laikiem. Uh, jūs uh, um, strādājat pie jaunās monetāras monetārās politikas eh, stratēģija un cerams, ka visi lēmumi netiks iesaldēti un jūs spēsiet akt reaģēt uz aktuālās situācijas attīstību, jo mēs uh, atrodamies ilgstoši jau tādā mm, laika posmā, kurā ir ļoti zemas procentu likmes. Tāpat ir jādomā par digitālajām valūtām. Labāk, lai būtu ECB eh, digitālā valūta, nevis Facebook eh, digitālā valūta. Paldies par jūsu veikumu. Eh, nākamais runātājs ir Fernandes Kungs. Paldies eh, priekšsēdētāji, bankas priekšsēdētāji, komisijas vicepriekšsēdētāji, kolēģi. Pirmkārt, es vēlētos runāt par tiem eh, tiem jauniem skatījumiem, ar kuriem nāk Eiropas centrālās bankas eh, priekšsēdētāji. Taču vēlos pasvītrot to, ka mēs vēl aizvien esam tālu no institūciju mandāta izpildes, runājot pār monetāriem jautājumiem, kredīta attīstība. Eh, kas, eh, lietām, kas nav ātri eh, paveicamas. Un tāpēc, runājot par institūcijas neatkarību, es gribētu uzsvērt to, cik būtiski ir jauni instrumenti un politikas, lai varētu tuvināt inflāciju 2% mērķim. No otras puses, es vēlētos lūgt jums saņemt atbalstu no fiskālās puses, lai palīdzētu jums sasniegt inflācijas mērķi, un arī atzīmē to, ka strateģiskais pārskats būtu kaut kas vairāk nekā metodisks pārskats, bet palīdzētu ieviest jaunus mērķus, instrumentus, jaunu komunikācijas eh, līdzekļus ECB darbībā. Paldies! Paldies! Lielas! Nākamais Luis Garikāno. Paldies, priekšsādātāji, Dobrovskungs, sveicu eh, Lagardas kundzi mūsu sanāksmē vēlos pateikties Kostas Mavrīdes par veikumu ziņojumā. Eh, Lagardas kundzes eh, pauda bažas par Banku Savienības vēl pagaidām nepabeigtību. Dom, komisārs Dombrovskis runāja par veikumu šajā virzienā, un mēs lielā mērā atbalstam jūsu pausto par prioritātiem, ko jūs sacījāt, Lagardas kundze. Jūs sacījāt, mēs uzskatām, ka gadījumos, ja būs lielu banku Eh, bankroti, tad būs eh, nepieciešams valsts atbalsts. Pirmais uzraudzības pilārs jau tomēr ir izveidots, otrais, otrais pilārs ir izveidots, bet vēl aizvien eh, darbojas ne ar pilnu jaudu. Un trešais pilārs, kā sacīja Kristīna Lagarda, vēl aizvien nav sagatavots. Mūsuprāt, ir vajadzīga banku savienība, kas pārcēr šo mezglu starp eh, valkām un valstīm, un mums ir jādomā par beilinu vairāk nevis par beilautu, un tāpēc komisija vēl ir daudz darāmā. Mēs ceram, ka komisija jūs atbalstīs, un arī parlaments ir gatavs meklēt risinājumus, un es Vēlos pateikties Kristīnai Lagardai par atbalstu un Valdim Dobrovskim par viņa veikumu šajā sakarā. Paldies, tagad vārds Gunaram Bekam. Godā tie klātas sošie godātā priekšsēdētājs kundze šajā uh, gada pārskatā mēs uh, runājam par uh, Mario Draghi veikumu likumu. Lai uh, stimulētu inflāciju, tika drukāta nauda uh, un uh, Dragi ir uzdrukājis vairāk naudas nekā jebkurš, jebkad kopš 2020. gada. Tā, viņš ir uzdrukājis par 40% vairāk naudas, Anglijas centrālā banka 15%. Un Uh, uh, finanšu krīze smagāk skāra ASV un uh, uh, uh, Eiropā ir vairāk iedzīvotāji, bet ekonomikas apjoms bija mazāks. Un Dienvidu Eiropā uh, bezdarba rādītājs sasniedz 15-20%, kādi milzīgi sasniegumi. Uh, Dragi atstāja nodedzinātu uh, zemi. Tikai uh, bagātie kļūst ar vien bagātāki. Un um, tikai neat, varēja bezatbildīgas valdības izmantot šos negatīvos procentus, bet uh, Merkels valdība to nevarēja atļauties. Paldies! Uh, Eh, Jakeļunas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, eh, bankas priekšsēdētāji, darbie kolēģi, komisijas vicepriekšsēdētājs. Vēlos pateikties referentam Mavrīdes par veikumu apvienojot grupu viedokļus un veidojot nākotnes eh, redzējumu centrālai, centrālai, Eiropas centrālai bankai no parlamenta puses. Kristīlā Gārdas kundze, kad mēs Er, jautājumu jums par digitālajām valūtām. Jūs sacījāt, ka atbildi ir jāmeklē e, lēnām, bet jūs norādāt, ka pie šī jautājuma jāstrādā, un arī Dombrovska kungs norāda, ka šī projekta svarīgums ir labi saprasts. Otrkārt, es vēlos norādīt uz to, ka Iespējams ir jāatgriežās pie diskusijām par finanšu nozars uzraudzības arhitektūru. Tā Eiropas Savienībā ir ļoti fragmentēta un Eiropas institūciju mandāti vai nu dubultojas, vai nav skaidri, un mums ir nopietni jāizturs pret Banku Savienības, Kapitāla tirgus Savienības jautājumiem, un ja mēs vēlamies uh, tādu finanšu sektoru, kas ir būtiska sadaļa no ek ekonomikas infrastruktūras, kas darbojas cilvēku interesēs, mums ir nopietni pie tā jāstrādā. Es apsveicu jūsu dalību šeit, un es domāju, ka gan komisija, gan parlaments e, būs gatavi turpināt piedalīties e, diskusijā. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Van Overtvelds. Paldies, priekšsēdētāji! Domāju, ka cenu stabilitāte ir un paliks ECB galvenais mērķis. Bet eh, cenu stabilitāte nevar pastāvēt bez finanšu stabilitātes, kas ir priekšnosacījums cenu stabilitātei. To mēs redzam pasaulē un Eiropā šodien ļoti zemes eh, procentu likmes eh, dažādas sapludināšanas aktivitātes, augsts spekulācijas līmenis, ēnu banku nozars pieaugums un 15 triljoni dolāru negatīva uh, parāda. Ja mēs skatām šīs attīstības tendences kopā, tad finanšu stabilitāte ir apdraudēta. Eh, nekonvenciāls monetārās politikas ir veicinājuši šo tendenci attīstību un ir būtiski un pamatīgi jāpārskata. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Papa D. Mulis. Paldies, priekšsēdētāji! Lagārds Gondes, sveicu jūs, eh, kā arī Dombrovska kungu šajā plenārsēdē. Domāju, ka šajās diskusijās nav klāt vislielākā atbildīgā persona, kas ir padomi, kas ir valdības, kuras bloķē banku savienības un trešā pilāra uh, pabeigšanu. Garikāno kungs, tas bloķējas padomas līmenī. ECB pieprasa parlaments atbalsta komisiju tāpat un risks nav tikai fakts, kā eh, kavē, izaugsme kavējas, bet risks pastāv jaunai ekonomiskai krīzei. Desmit gadus pēc iepriekšējās krīzes Savienotās valsts ir pilnībā atspērušās, un mēs vēl aizvien diskutējam par uh, pārvaldības ietvaru, kas eh, padziļinās monetāro finanšu eh, savienību un stiprinās eirozonu, bet mēs neesam tur nonākuši vēl, un mūsu rīcībā nav finansiālo līdzekļu zaļā kursa īstenošanai. Jo padome vēl aizvien domā samazināt eh, daudzgadu finanšu schēmas līdzekļus, pretēji prasībām palielināt līdzekļus nevienlīdzību mazināšanai lai stiprinātu kohēzijas politiku, lai investētu jaunajās tehnoloģijās. Līdz ar to Mavrīdis kungs ziņojuma izskatīšana ir iespēja runāt par to, kas ir jāmaina un nepieļaut kontinenta bremzēšanu. Nākošais runātājs deputāts Gjongosī, kā, paldies priekšsēdētāji, kā jau tika norādīts, eirozona ir simbolisks un politisks un ekonomisks jautājums eiro. Ir, lai tā būtu globāla valūta, mums ir jārisina problēma saknēs, ilgtermiņa stabilitāte eiro. Kā valūta ir atkarīga no tā, vai ECB var risināt geogrāfiskās atšķirības un to struktūrālās starpības, kādas pastāv starp dalību valstīm un kas izpaužas milzīgās algu atšķirībās starp jaunajām un vecajām dalību valstīm. Un šis disbalanss ir graujoši sociālo ietekmi, ne tikai uz izaugsmi un konkurētspēju, bet arī uz jauniešu bezdarbu un uz ārkārtīgu darba spēku migrāciju Eiropas kontinentā. Un kā jūs eh, bankas priekšsēdētāji norādījāt, ne tikai monetārie, bet arī fiskāli instrumenti ir jāpieņem, kohēzijas politika ir jāņem vērā cīņa pret korupciju, lai varētu uh, Eh, likvidēt atalgojuma atšķirību Eiropas Savienībā. Paldies! Nākošais runātājs deputātes ir papietikaini no tautas partijas. Paldies! Es vēlētos sirsnīgi pateikties Eiropas centrālas bankas jaunai vadībai, kur beidzot ķeras pie klimata un citiem vidas riskiem gan ekonomiskiem, gan finanšu stabilitātes riskiem un cerams arī sistēmiskiem riskiem, e, par e, kuriem lems sistēmisko risku padomu nākotnē. Esmu gandarīts par to, ka šie jautājumi tiks pārskatīti strateģiski pārskatā. Un es ceru, ka e, tas tiks atspoguļots arī visās ECB tirgus uh, operācijās. Eh, tāpat esmu gandarīts dzirdēt to, ka komisija eh, virzās uz priekšu ar ilgtspējīgu finanšu paketu un aicinu jūs abus panākt to, lai e, rādātāji, tādi kā dzīves cikla analīze un, so do... un vēl citu tiktu iekļaut, lai mēs tik tiešām zinātu, ko mēs darām. Paldies pār laika ievērošanu un dod du, vārdu deputātei Tināglī. Nigel, please, madam. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet. Paldies, priekšsādātāji. Šis eh, ziņojums eh, ir tāds, kurā Eiropas parlaments pauž atbalstu ECB ekonomiskai politikai un eh, norāda, ka pasākumi ir atbilstoši bankas mandātam un ka ir bijuši svarīgi, lai saglabātu eirozonu un pasargātu no inflācijas un lai dot iesvaru mm, ieguldījumu arī vispārējai ekonomikas atdzīvināšanai. Un es noteikti domāju, ka viss tas būtu beidzies labāk, ja mums būtu cita politika izvēlēta. Daudzas problēmas, ar ko mēs saskaramies šodien, ir jaunas un ir nepieciešams tālākas inovācijas attiecībā uz monetārās politikas īstenošanu. Jūs jau minējāt lietas, piemēram, klimatiskās izmaiņas, digitalizāciju. Es gribētu pievi, pielikt klāt arī ekonomisko nevienlīdzību zināmās jomās. Tam visam būs būtiska struktūrāla ietekme uz to, kā ekonomika darbojas. Tas eh, skars eh, ekonomiskos rādītājus, finanšu stabilitāti un monetārās politikas efektivitāti. Un, lai izpildītu savu mandātu, nodrošinot cenu stabilitāti, ECB ir jāsaprot, kā klimatisko izmaiņu un citu parādību sekas skars mājasaimniecības un finanšu institūcijas. Tā tad ir nepieciešama analītiskā kapacitāte, lai virzītu priekš šos jautājumus, un mēs katrā ziņā esam gatavi ar jums sadarboties. Paldies! Grazie. Paldies! Nākošais runātājs Stefanija Jukotēna. Paldies priekšsādātāji! Dargie kolēģi! Lakārdas kundze, paldies, ka esat šodien mūsu sanāksmē. Paldies referentam par lielisko ziņojumu. Tāpat kā jūs, mēs atbalstām jūsu konstatējums attiecībā uz vaju izaugsmas līmeni un daudziem ekonomikas izaicinājumiem, pārstāvot Eiropas pilsoņus tiešā veidā. Mēs redzam, kas notiek mūsu teritorijās, izaugsme nesniedz cerēto ietekmi uz atalgojumiem, un mēs redzam, kā problēmas pieaug eh, ģeometriskā progresijā. Tāpat Brexit un citas problēmas vēl vairāk eh, apgrūtina ekonomiku. Un šajā pārējais laikā esam gandrīt par jūsu iniciatīvu sākt ECB eh, e monetārās politikas stratēģijas pārskatu ārkārtīgi daudzas jomas ir jāskata šajā ECB ceļu kārtē, e, kas būtu saistā, e, kur jāatzīmē patiesas progress līdz dzimumu līdztiesībā, e, kā arī kriptovalūtu uzraudzība, lai veiksmīgi cīnītos pret naudas atmazgāšanu tāpat piešķirt patieso starptautisku dim dimensiju eiro un stiprināt šo stratēģiju. Esmu gandarīta pār dialogu metodi, ko jūs esat iecerējusi attiecībā uz jūsu saiz, eh, uz pirmo klausīšanu parlamentā, un šajā sakarā es apsveicu publiskās konsultācijas, kuras no, eh, eh, dotiks marta beigās Briselē ar pilsonisko sabiedrību. Nākošais runātājs Elena Laporta. Eh, Lagardas kundze, priekšsēdētāji, komisārkungs, dārgie kolēģi. Lagardas kundze, jūs parādījāt, parādāt savu viedumu pārvaldot eh, pretrunīgas lietas. Vispirms tāpēc, ka monetārā uh, politika uh, lai cīnītos pret deflāciju un bezdarbu. Šai sakarā jūsu priekšstecis pieņēma nekonvencionālas procentu likmes. Tas izpaužās kā negatīva ietekme e, noguldītājiem un veicina spekulāciju. Normalizācija, e, kas e, veicinātu ekonomisku izaugsmu, kā jūs izkļūsiet no, šīs, no šī bezdarba? Turklāt jūs ziņu, paziņojāt, ka cīņa pret klimatu pārmaiņām būs prioritārs temats E, līdz ar to ECB kļūst zaļāka un politizētāka. Un e, tādā veidā ECB e atkāpjas no savām prerogatīvām un uzņemās dalībvalstu prerogatīvas. Paldies, nākošais runātājs Svens Gigold. Lagardas kundze, priekšstādātāja kungs, liels paldies par jūsu, nu pat teikto Es gribētu, tāpat kā viens no iepriekšējiem runātājiem, jūs aicinātu uh, digi, uh, kriptovalūtas un maksājumu uh, digitalizācijas dotās iespējas tiešām izmantot un izvērtēt. Li, internetā laikmetā ir jāveido um, iespēja veikt uh, maksājums piekļuvtiem, lai tie būtu lētāki. Digitālās valūtas nedrīkst nonākt uh, noziedznieku rokās, uh, tagad tiek veikti nelegāli maksājumi, un tos nedrīkst kontrolēt arī transnacionāli uzņēmumi. Un tiešām liels ieguvums būtu pilsoņiem, uh, ja eh, mēs paši eh, veidotu elektroniskās valūtas centrālās bankas uzraudzībā un izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Cerams, ka tas tā arī notiks. Paldies, Gigold kungs. Tagad vārds Pedičīnī kungam. Paldies priekšsādātāja. Lagrārdas kundze, mēs nebalsosim par šo parlamentu rezolūciju par ECB eh, e gada pārskatu, jo nepietiek ar skaistiem vārdiem eh, cīnīties pret klimatiskajām izmaiņām, lai atbrīvot ECB no nu, atbildības eh, par pilnīgi izgāšanos sniedzot atbalstu reāli ekonomikai. Nevar atrunāties tikai ar neskaidrām tirzniecībām, ar Brexit, lai ignorētu to, ka IKP no 2018. līdz 2019. gadam ir vērtsāts tikai Eirozonā, bet nevis tajās valstīs, kas nav pieņemts saņēmušas eiro. Nekonvencionālai pasākumi ir eh, tikai stiprinājušas banku institūcijas, eh, bet ģimenes un uzņēmumi nav redzējuši eiro no šīs naudas. Eh, Eiropas centrālā banka ir paņēmusi naudu no dalību valstīm, lai padarītu bagātākus bagātos un Tieši tāpēc uh, Arī industriālā ražošana ir samazinājusies eh, visā Eiropas Savienībā, un ECB eh, e ir jāuzņems pilna atbilstība par šo izgāšanos. Paldies! Paldies. Eh, nākamā runātāja kārtā uzstājās Stefans Bergers. Paldies, priekšsādātāji! Uh, Lagardas kundze, uh, ir labi, ka jūs uh, ieviešat tagad jaunus stilu ECB, jūs gribat izvērtēt no jaunu politiku, mainīt ko, komunikācijas veidu, tas ir svarīgi un nepieciešami, bet uh, uh, politika arī pēc šī pārskata nevar palikt vecā, tai ir jāmainās un uh, arī atbilstoši par to jāinformē. Un ja eh, prognozes ir pareizi attiecībā uz inflāciju, tad eh, šīs 2% mērķis netiks eh, sasniegts, un varbūt šo mērķi vajadzētu noteikt kā koridoru. Un uh, Uh, zemo uh, likmju politika īpaši negatīvi skar tādas valstis kā Vācijas Federatīvā republika, kur daudzi cilvēki uh, ietaupa naudu, ir noguldītāji, un to jums vajadzētu ņemt vērā, veicot politikas pārskatīšanu ECB vēlētos virzīt uz priekšu Banku Savienību un izveidot uh, banku noguldījumu garantijas sistēmu, bet uh, tas var notikt tikai tad, ja ir izpildīti priekšnosacījumi. Nevar slēgt līgumu ar partneri, kura māja jau deg. Šī lieta ir jāsakārto. Silva Pereira kungs, nākamais runātais. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau parlaments atzina, ECB intervents Mario Dragi vadībā bija ārkārtīgi būtiski, lai varētu koriģēt sākotnējās kļūdas krīzes sākumā, glābt eiro un atbalstīt Eiropas ekonomiku, lai tā varētu atveseļoties. Tagad jaunajā Kristīnas Lagardas vadībā ir jauni izaicinājumi, taiskaitā svarīgs strateģiskais pārskats, lai saskaņot ECB politiku ar klimatu pārmaiņu mērķiem un zaļo kursu. Un tā, tas, kas mainās, ir svarīgs, bet tikpat svarīgs ir tas, kas paliek. Monetārā politika, lai stimulētu ekonomiku, kas, kurai ir jā, ne, kur ir nepieciešama esošajā ekonomiskajā stāvoklī un arī nepieciešamība sasniegt inflācijas mērķus, kā nospraudus ECB. Runājot par valdību, uh, Eh, darbu, veidojot budžetu un veidojot eh, budžeta politiku ekspansionistiskāku, kā arī monetāro politiku ekspansionistiskāku Eirozonā. Nākamais uzstājas Engins Eroglu, priekšsēdētāja, godātā Gārdas kundze, Dombrovska kungs. Es gribētu Eh, šeit likt akcentu uz vienu jautājumu - skaidru naudu. Jūs, Lagards kundze, teicāt, ka gribat atgūt eh, pilsoņu uzticību. Un to eh, mēs uztveram nopietni, un Eiropas pilsoņiem ir bail no tā, ka tiks likvidēta skaidra nauda. Un uh, Uh, lai saglabātu uzticību Eiropas Savienībai. Šis jautājums ir svarīgs, jo uh, skaidra nauda ir uh, saistīta ar brīvību un pasargā pret negatīvo procentu likmju politiku. Un es gribētu jums teikt, ka ir jāsaglabā skaidra nauda kā uzticības veidošanas pasākums un kā pilsoņu neatkarības un uh, brīvības um, uh, garantija. Paldies, nākamais uh, Rinaldī. Paldies, priekšsādātāja Lagardas kundze. Lasot ECB gada pārskats, visu laiku tiek eh, slavināts negatīvās procentu likmes kā labākā stratēģija Eirozonas ekonomikas augšupējai. Vai nedomājat, eh, ka šādas politikas piekopšana negatīvām procentu likmēm nav nolikusi uz ceļiem eh, komercbankas īsto? dzinēju spēku maziem un vidējiem uzņēmiem un tāpat arī ģimenēm, kas samazina līdz minimumam starpnieku izmaksas un attiecīgi veicina piekļuvu kredītiem. Bet paradoxāli tāpat laikā tiek atbalstītas biznesa bankas un to spekulatīvās darbības. Un vai nedomājat, ka pēc tādām ārkārtas darbībām, kas ir veiktas, kas ir palielinājušas ECB budžetu līdz vairāk kā 4,65 triljonu eiro, liekot eksplodēt monetārajai masai M3, nemaz nesasniedzot vajadzīgo līmeni un vienīgi marģināli, vai reālā ekonomika nav kļuvusi par upuri inflācijai, pastāvīgā deflācijas situācijā, vai nav pienācis brīdis apsvērt helikopteru naudas stratēģiju, lai atjaunotu patēriņa tempus, ņemot vērā, cik katastrofiski zemi tie ir Eirozonā. Paldies! Paldies! un tagad eh, Francis Fitzgeralda. Paldies, priekšēd. Labdien, vakar nedēļa ekon komitejā izskanēja doma, ka vairāk uzmanības jāpievērš eh, nekustamā īpašuma tirgumu raugoties uz inflācijas rādītājiem. Nesen īrijā vēlēšanās eh, mājokļu izmaksas bija viens no galvenajiem jautājumiem, kas pievērsa uh, Eh, vēlētāju uzmanību. Dublinā kopš 2010. gada īres maksas ir divkāršojušās, un um, tādēļ es domāju, ka mums šim jautājumam jāpievērš lielāka uzmanība arī Eiropas centrālā bankai, un tas, šis tendence vērums visā Eiropā ar nekustamā īpašuma sadādzināšanos. Uh, eh, Jūs pati esat eh, sacījusi pirms kļuvāt par Eiropas centrālās bankas prezidentu, ka Eiropas centrālajai bankai jāsaprot un jāskaidro cilvēkiem e, šīs lietas ne tikai tirgiem. Un, ja mēs gribam atjaunot e, pilsoņu uzticību, tad es domāju, jūsu šis e, demokrātīskais darbs ar pilsoņiem ļoti svarīgs, bet neaizmirsīsim par mājokļu jautājumiem. Ja vēlamies palikt kontaktā ar pilsoņiem, mums ir ļoti labi jāsaprot šīs problēmas, ar kurām viņas saskarās savā ikdienā. So Tā kā es domāju, ka šim jautājumam mums ir obligāti jāpievērš uh, uzmanība. Tas ir sociāli ekonomisks jautājums. Daudzās dalībvalstīs, ko pilsoņi izjūt uh, visai akūti, un Eiropas centrālajai bankai varētu būt uh, izšķirīga loma, uzņemt, varētu būt uzlemties līdrību un rast risinājumu šajos jautājumos. Paldies! Kolēģis Alfreds Sants sveicu ko, eh, savu draugu kostumā Vrīdi ar izcilu ziņām, vēlas pievērst uzmanību, kas ir pelnījis lielāku uzmanību, bet eh, no cita redzes punkta nekā līdz šim prot eh, banku situācija Eirozonā, vai tās būtu liels vai mazs, mēs pazem novērtējam, cik sarežģīta ir kļūst situācija. Diskusija par šo jautājumu ir tāda, ka daudz negribētu, lai notiktu uzbrukums Eiropai Eiropas centrālās bankas eh, eh, monetāri stimulējušai politikai, un eh, tā ir taisnība, bet tiek nodarīts kaitījums tomēr arī bankām. Tajā skaitā tas pats notiek arī ar pārāk daudz regulējumu, kas rada liekas izmaksas bankām. Kapitāla tirgi Eiropā tiek veicināti, bet izmaksas uzņēmējdarbības finansēšanai ir pieaugušas. Bankām tomēr ir jāpelna nauda, bet tas rada rada negatīvas ekonomiskās sociālas sekas. Parasti tiek cerēts, ka Eiropas um, <clears throat> līderi izvirzīsies banku jomā, eh, eh, taču neaizmirsīsim eh, par pilsoņu un mazu vidēju uzņēmumu interesēm, lai nebūtu tā, ka beigās viņi paliek cietēji. Un tad ir lūdzu vārdu kolēģis Haiders. Paldies priekšsēdētājiem Ziņojums, ko šodien apspriežam, eh, maigi runājot, ir Eiropas eh, parlamenta izsmiešana. Eh, tas ir izcils piemērs tādai izskaistināšanai un problēmu noklusēšanai. Ekonomiskā izaugsme Eirozonā tiek eh, parādīta kā zemo eh, likmju politikas eh, nopelns, kaut gan tam nav nekāda pierādījuma. Un tad visi zaudējumi, ko cieš mūsu tautsēmniecība, pat tiem nav nevārda ziņojumā. Aizvien augstākie riski institucionāliem ieguldītājiem, piemēram, pensiju, kas es šajā ziņumā tos liek meklēt. E, finanšu tirgu pārkaršana e, ar šo e, pārāk vaļīgo monetāro politiku, to nemeklēt šajā ziņojumā. Sociālā nevienlīdzība nevārda šajā ziņojumā par to naudas politikas izraisītā. Um, valsts parāda e, pieaugums eksponenciāls Eirozonā nevārda. Man šis zīmes atgādina e, ziņojumus komunistiskajā austrumblokā, kuros vienmēr tikai tas bija rakstīts, ko vēlējās redzēt partijas vadību, un pie kā tas viss noved mēs ļoti labi to zinām. Lelikas kundze. Madame Lagarde. Lagardes kundze, paldies, ka esat ieradusies. Jūs esat izvēlējusies Uh, izvēlējusies um, kvantitatīvās atvieglošanas uh, monetāro politiku, un uh, mēs ar zinām atvieglojumu uzņēmām šo paziņojumu Eiropā, jo nacionālais egoisms dominē šajā kontinentā, kas nozīmē, ka mums nav vēl tāda patiesa budžeta. Mēs esam lielākā ekonomiskā vāra pasaulē, un tas nav pieļaujams, ka nav mums kopīga tāda īsta budžeta. Bet jūsu um, teiktajā mēs dzirdējām uh, par to, kas ir sasniegts, bet uh, um, es uh, gribu teikt, ka pēdējos gados uh, īstenotā politika, ņemot vērā reālo ekonomiku, tā bija jāveic, jāīsteno, bet es gribētu uzzināt, ko Eiropas centrālā banka darīs, lai cīnītos pret spekulācijām. Paldies! Thank you. Paldies. Kolēģis Pauls Tangs. Paldies priekšsēd. Un uh, laipni lūgta Lagārdas kundze.